Godātie kolēģi, mēs turpināsim plenārsēdes darbu. Vēlētos lūgt visiem, kur piedalīsies šajā sesijā, apsēsties, un tie, kur to nevēlas, lūdzu dodaties prom. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums par 15. gada 15. Jūlim, jūlijā pieņemto lēmumu par enerģētikas vasaras paketi. Un tagad komisijas vārdā Šefkoviču.